Es, es esmu saņēmis no Tautas partijas, no Sociālistu demokrātu, no EKR grupas priekšlikumus eh, nominēt eh, komiteju un delegāciju vadītājs. Eh, šīs nominācijas tās ir pievienotas protokolam un mm, tā kā nav saņemti nekādi iebildumi, tad mēs uzskatām,